Ja protokola, ja iebildam pret protokolu nav, tad uzskatīsim, ka protokols ir pieņemts. Anemija Neica Vitebroka vairs eh, nedarbosies Eiropas parlamentā kopš 2015. gada 1. janvāra. Līdz ar to saskaņā ar reglamenta 4. panta 3. punktu mēs konstatējam, ka viņas vieta eh, ir brīva no šī datuma. Dāmas un kungi, mēs gribētu pateikties eh, mūsu ilgadējai kolēģei Anamijai Neicai Uteibrukkai par viņas izcilo darbu parlamentā. Die zuständigen bulgarischen Behörden haben ja einen Antrag auf Atbildīgās Bulgārijas iestādes man ir paziņušas par uh, imunitātes atcelšanu.